Kienges kundze ir lūgusi vārdu. Lūdzu. Kolēģi Morais. Nē, tā tad abūs kolēģi Morais. Chairman, um, I rise under Rule 11.2, which refers to. Tātad. Es vēlos runāt saskaņā ar reglamentu punktu par deputātu uzvedību, un mēs no Janis Korin Mekei iepriekšējā diskusijās dzirdējām melus, kas ir ne, nepieņemami šeit. Tas bija ļoti antisemītiski izteicieni, un es domāju, ka deputāti, kas ir saņēmuši mandātu, nedrīkst šādā veidā uzvesties, un tieši tādēļ es lūdzu veikt parlamenta dienestiem attiecīgus pasākums. Un arī kolēģi, kas sēž blakus mums, arī vēlētos turpināt par šo pašu tematu. Viņi pievienojas manis teiktiem. Frau Kolin Kienge. Kienges kundze. Jā, paldies. Tas, kas šorīt no rīta notika, ko teica Korvina kungs, uh, patiesi bija ļoti negatīvi, jo tas pirmkārt aizvaino gan šo parlamentu, tā godu un cieņu, gan arī Eiropas Savienības garu, jo tie kaitē parlamenta reglamentam, tā 11. pānta otrajam punktam, jo viņš aizvainoja ne tikai cilvēkus ar citu ādas krāsu, bet vispār visus Eiropas parlamenta deputātus, kā arī Eiropas Savienības pamatvērtības. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka ir jāsako sankcijām par šādiem vārdiem. Es domāju, ka Eiropas parlamentam noteikti ir jānosoda rasisms. Jā, paldies Kiengas kundzei. Un parlamenta priekšsēdētājs ir informēts par šo starpgatījumu. Un tālāk mēs varam pievērsties darba kārtībai. Tātad nākamais punkts ir maksājuma stāvoklis Eiropas Savienības budžetā saistībā ar Eiropas Savienības nesmaksāto saistību ārkārtējo līmeni. Tātad Man ļoti žēl, bet par iepriekšējo punktu, tātad par parlamenta reglamentu, es vairs nepieņemu. Vārda lūgums. Jā, es nevēlos neko teikt par šo iepriekšējo punktu. Es pievienojos abiem diviem kolēģiem, bet es domāju, ka no jūsu puses, kā priekšsēdētāji, tas ir nepietiekami, ka jūs sakat, ka esat informēts par šo starpgadījumu tam ir jāsako kaut kādam sodam un sankcijām. Paldies! Jā, paldies! Jūs zinat, kādas ir tradīcijas šajā parlamentā. Tātad vispirms priekšsēdētājs tiek informēts, un pēc tam viņš izdara secinājumus un, ja nepieciešams, attiecīgi izvēlas